uzlabot situāciju, cits starpā arī novērst kaitējumu videi. Un Beļģijā un Francijā arī šeit ir daudz darāmā. Paldies! Nākamais kolēģis, kolēģe Kazaka, pārstāvis Aldi, kolēģis Kazaks.